Tagad eh, turpināsim ar pēdējo šīs dienas ziņojumu. Šeit ir runa par līdztiesību, par līdztiesības principu starp vīriešiem un sievietēm. Šeit ir runa par 2002. gada 73 direktīvas eh, īstenošanu. Tereza Riera Madurēlas kundze ir referente. Lūdzu, jums četras minūtes. La directiva, que hace referencia el informe. Paldies, priekšsēdētāji. Direktīva, ar to tiek uh, eh, grozīta iepriekšējā direktīva, kas skart šo pašu jautājumu. Amsterdams līguma ietvaros Eiropas kopienu tiesas uh, jurisprudence un arī jaunās sociālās eh, realitātes lika mums pārskatīt šo jautājumu un izskatīt, kāds ir progress, kur mēs esam panākuši vīriešu un sieviešu līdztiesības jomā. Runa ir gan par tiešo diskrimināciju, gan netiešo diskrimināciju, par seksuālo uzmākšanos un vispārējo uzmākšanos. Ir jācenšas panākt to, lai jebkāda veida diskriminācija tiktu izskausta, jo īpaši darba attiecībās. Īstenojot šo direktīvu, dalībvalsts apņēmās ne tikai ieviest uh, iestādes, kas rūpētos par šīs direktīvas īstenošanu, bet tās apņēmās arī veicināt sociālo dialogu un uzlabot to ar um, kolektīvo sarunu palīdzību. Tāpat dalībvalsts apņēmās arī vairāk iesaistīt nevalstiskās organizācijas un paredzēt sankciju pasākumus attiecībā uz tiem, kas nerespektē direktīvā paredzētos noteikums, kā arī Uh, sniegt nepieciešamo palīdzību diskriminācijas upuriem. Ja izpildu komiteja ir spējusi saska, sas, sagatavot šo te ziņojumu, tad jāsaka, ka mūsu darbs būtu bijis ārkārtīgi vienkārši, bet visām dalībvalstīm bija jāizteno šī direktīva noteiktajos termiņos. Taču, diemžēl, situācija nebija šāda, un direktīvas ieviešanas termiņš jau bija izsmelts, un līdz ar to dalībās mums darīja zinām, kādi ir pasākumi, kurus tās ir īstenojušas, un pagājušā gada maijā bija divas procedūras, kuras joprojām mm, tika īstenots attiecībā uh, pret divām valstīm. Ņemot vērā šīs direktīvas sarežģītību un ņemot vērā dažādos aspektus, kas saistīti ar tās ieviešanu, tika konstatēti vairāki trūkumi direktīvas īstenošanā praksē. Lai um, tomēr nāktu klajā ar um, liederīgu ziņojumu, mums bija jāvēršas pie dalībvalstīm, vai saņemtu nepieciešamo informāciju. Un, balstoties uz informāciju, ko mēs saņēmām no Eiropas komisijas un no dažādajām dalībvalstīm, no dalībvalstu parlamentiem, kā arī no kolēģiem, mums izdevās sagatavot šo ziņojumu, kas mums sniedz diezgan skaidru pārskatu par to, kāda tad ir īstenošanas procedūra, kas. E, ir uzsākt dalībvalstīs. Es gribētu pasvītrot, ka sadarbība starp Eiropas parlamentu un nacionālajiem parlamentiem bija ārkārtīgi svarīga, lai mēs veiksmīgi īstenot savu darbu. Parlamentu un attiecīgo iestāžu sniegtā informācija mums bija ārkārtīgi svētīga, bez tās mēs nebūtu veikuši savu darbu. Un šī te ārkārtīgi uh, gludā saskārsme mums palīdzēja veiksmīgi sagatavot šo ziņojumu. Mans politiskās grupas pārstāvja arī man ir ļoti palīdzējuši, jo īpaši sievietes es gribētu viņām pateikties. Es gribētu pateikties arī ēnu uh, referentam. Mūsu mērķis jau no paša sākuma bija nākt klajā ar liederīgu ziņojumu, tātad veikt liederīgu darbu, bet arī iekļaut, um, ņemt vērā dažādos viedokļus. Mums ir um, lielisks pārskats par to, kāda ir situācija šajā jomā, kādi ir instrumenti, eh, kur ir dalībvalstu rīcībā, lai nodrošinātu sieviešu un vīriešu līdztiesību darba tirgu. Tas ir absolūti nepieciešams, lai mēs īstenot savus mērķus, kurus esam nosprauduši kā Eiropas Savienība. Nevajadzētu aizmirst, ka Eiropas Savienībā eh, joprojām ir milzīgas atšķirības starp uh, sievietēm un vīriešiem, mēs joprojām nespējam īstenot Lisabonas eh, mērķus. Vidēji eh, sievietes eh, saņem par 15% mazāk nekā vīrieši. Un mums ir, ja mums izdosies sasniegt savus mērķus, protams, ka mēs būsim ārkārtīgi iepriecināti. Paldies! Paldies! Tagad vārds komisārei. Paldies! Komisija apsveic parlamenta ziņojumu par šo direktīvu un paldies Madurēlas kundzē par lielo darbu, ko viņa ir izdarījusi. Eiropas komisijai ir izstrādātais instruments, kas palīdz cīnīties pret diskrim, diskrimināciju un ir palīdzējis uzlabot uh, Eiropas Savienības likumdošanu skaidri definējot diskriminācijas veidus un piedāvājot arī risinājumus. Mēs zinām, ka ir jāpiesaista sociālie um, partneri un nevalstiskās organizācijas, lai pārvarētu diskrimināciju. Arī, piemēram, attiecībā uz sievietēm, kas dodas bērnu kopšanas atvaļinājumā. Šajā ziņojumā autore vēršas pie dalību valstīm, pie sociālajiem partneriem un pilsoniskās sabiedrības un uzsver, ka direktīva ir jātransponē pilnībā. Tāpat ir ar, jāturpina pārliecināt sabiedrība par to, ka vīriešiem un sievietēm ir jābauda vienāda attieksme. Komisija ļoti uzmanīgi raudzīsies, kā dalība valsts ievieš direktīvu, un komisija turpina dialogu saistībā ar pārkāpumu procedūru, tā ka mēs kontrolējam situāciju. Iz, Ieviešot dis, um, direktīvas noteikumus, komisija arī laidīs klajā tuvākajā laikā arī dokumentu par obligātiem pasākumiem direktīvas ieviešanā. Paldies! Paldies! Un ceturtdien būs balsojums par šo ziņojumu. Un tagad, dāmas un kungi, mēs esam pabeiguši izskatīt visus jautājumus. Un rītdien mēs turpināsim sanāksmi no pulksten deviņiem rītā. Un